Labdien, kolēģi! Atsākam mūsu sēdi. Vakardienas sēdes protokolu un pieņemtos tekstus jūs esat saņēmuši, vai jums ir kādi komentāri? Komentāru nav, līdz ar to mēs apstiprinām